Yes, what I said, I said that I... Nu jā, es jau teicu, uh, ka es to daru jau sen, no paša sākuma. Es redzu daudz elementu, labus elementus, kas iestrādāti emisiju tirniecības sistēmā, bet es domāju, ka mums būtu jābūt uh, godīgiem, uh, skatoties uz noteiktiem aspektiem. Eiropas uh, uh klimata politika ir ļoti dārga, Un šobrīd mums ir visdārgākā vienpusējā klimata aizsardzības politika pasaulē. Tā samazina darbietu skaitu Eiropas Savienībā un arī soda tīrāko ražošanu pasaulē. Un tad, kad mēs runājam par ETS, tad ir jāmin jebkurā gadījumā, jo jaunākie pētījumi pierāda, ka pašreizējā politika emisijas nemaz nesamazina. Ko es ar to domāju? Uh, Ja mēs ņemam vērā patēriņu, tad e, būtībā kopējās emisijas ES ir pieaugušas. Ražošanas izma, e, emisijas no e, rūpniecības tiešām ir samazinājušās pateicoties ETS, bet dramatiski ir kāpušas ar patēriņu saistītās emisijas. Un tas faktiski pierāda, ka esam izgāzušies, jo mūsu klimata politika ka uh, politika novedusi pie tā, ka ražošana ir vienkārši uh, pārvietojusies geogrāfiski uz citām pasaules vietām, uh, uzsākot netīrāku ražošanu. Un mums vajadzētu atcerēties, ka tāds, lūk, ir rezultāts. Un tad, kad mēs domājam par klimatu, tad ir jāatceras, ka šobrīd mēs neesam uz pareizā ceļa, ja mēs paskatāmies uz kritērijiem klimata politikā. Tātad mēs nevaram balstīt visus kritērijus tikai uz ražošanu, uz rūpniecību. Mums ir jāskatās uz patēriņu. Un faktiski ETS nozīmē, ka mēs izdzenām ražošanu no Eiropas un izdzenām, nu, līdz ar to samazinot arī emisijas. Faktiski mēs to izdarām uz to uh, rēķina, mm, kuriem tam it kā vajadzēja kalpot. Un tas viss var novest pie, pie neparedzāmām ekonomiskām sekām un var uh, traucēt uh, konkurētspēju, darba vietu palielināšanu un atvesļošanos no krīzes. Un elektrības cenas jau ir pieaugušas ievērojami, un šis pieaugums turpināsies par eh, vismaz 3% gadā šo plānu dēļ. Un šis te paskaidrojošais eh, grozījums, eh, kā komisija to vēlas nosaukt, atļaus komisijai turpināt manipulēt tirgu, uh, un tas radīs lielu nenoteiktību. Un eh, līdz ar to eh, tas varētu sagraut eh, šo uz tirgu balstīto sistēmu. Un ja tā būtu tikai, ja tas būtu tikai vienreizais pasākums, tas tik un tā palielinās elektrības patērētājiem izmaksas, arī un palielinās uh, oglekļa noplūdes risku. Īpaši šajos apstākļos, kad Eiropa meklē ceļu ārā no krīzes un stabilitāti, kā arī pasākumus, kas varētu atdzīvināt ekonomiku. Tā vietā ES uh, eh, Vajadzētu radīt pozitīvus stimulus un finansēšanas sistēmas tehnoloģiskai attīstībai, kas varētu palīdzēt attīstīties uzņēmumiem un izdzīvot uzņēmumiem. Mani sociālisti kolēģi, es gribētu aicināt jūs padomāt divkārt. Es zinu, jūs gribat izaugsmi, nu tad ļaujiet arī tiem uzņēmumiem augt un nevajag viņus nogalināt tad, kad tie ir tik vāji. Un es tagad dzirdēju, ka tagad kaut kāda prioritāte tiks piešķirt, teiksim, akmeņoglēm, atstājot ETS eh, tādā paskatā, kā tas šobrīd ir. Energo kompānijas neizmanto ogles eh, tādēļ, ka CO2 cenas ir zemas. Tie, to dara tādēļ, ka akmeņogles ir lētas. Un tās ir lētas tādēļ, ka e, šobrīd e, ASV eksportē lētas ogles uz ES, un starp citu ETS nekādā veidā ogļu cenu neietekmē, un ir daudz izmaiņu. ETS lēmums tika pieņemti, tad, kad nebija e, krīzes, ne, Amer Amerikā nebija arī enerģētiskās krīzes. un mums ir jādomā par to, kā noregulēt situāciju ar energoapgādi. Apvieno, e, tātad ASV e, arī gāzes cena saglabāsies zem, zema, jo viņi ir sākuši šelfgāzes eksploatāciju. Eiropā gan gāzes e, cenas, gan elektrības cenas turpinās augt, un līdz ar to mūsu galvenais industriālais konkurents būs izdevīgākā situācijā, un mūsu ekonomikas apkraušana ar papildus maksājumiem nepalīdzēs. Un e, šī te e, atkāpšanās no, uz laiku no mm, kvotirzniecības direktīvas nenovedīs pie e, risinājuma, tas tikai paaugstinās energoresursu cenas šajā krīzes laikā. Un tādēļ šī te pagaidu atkāpšanās no direktīvas uh, varbūt palielinās CO2 cenas līdz kaut kādiem 10-15 eiro, bet nevis līdz 50 eiro, kas patiešām varētu mm, izraisīt kaut kādas izmaiņas. Un, ja mēs gribam, lai uzņēmumi pārietu no viena energonesēja uz otru, tad ir jābūt eh, citam uh, eh, cēnu izkārtojumam par CO2 izmešiem. Bet šādas uh, eh, cēnu izmaiņas un pieaugošās uh, energonesēja cēnas būs nepaceļams energi energoresursu lietotājiem Eiropā šajā krīzes laikā. Mums ir vajadzīga paredzamība ilgtermiņā, un tas ir jānodrošina likumdošanas līmenī. Tikai tas var dot pārliecību un nepieciešamo stimulu tiem, kuri investē jaunajās tehnoloģijās. Un šāda veida pagaidu atkāpe eh, nekādā ziņā nepalīdzēs. Un nu, tieši tādēļ mūsu grupa ļoti piesardzīgi izturās pret šiem komisijas plāniem. Mums ir tāda sajūta, ka nu, šis nav ne īstais laiks, ne laba ideja. ETS vajadzētu ļautu turpināt funkcionēt e, šādā veidā, neiejaucoties. Tā jābalstās uz tirgu, tam jābūt tirgus instrumentam, tehnoloģiju neitrālam, e, izmaksu efektīvam, lai dotu e, industrijai noteiktu stabilitāti. Mēs vienkārši nevaram atļauties šādus lēmumus šī laikā. Paldies! Kris Dēvis, lūdzu! Es arī esmu strādājis ar šo sistēmu no paša sākuma, tāpat kā mana kolēģe, un Korhols kundze ir ļoti konsekventa tajā, ko viņa saka. Uh, Es atceros, ka viņa bija pret to no paša sākuma, neko labu nekad par to nav teikusi. Reizēm ir grūti uh, varbūt atcerēties, ka EPP referents bija tas, kas virzīja uh, šo te sistēmu un ziņoja par šo sistēmu. Parlaments atbalstīja pasākumus, lai stiprinātu ETS sistēmu, tad, kad mēs balsajā, balsojām par uh, zem oglekļa satura uh, attīstību. Un tad arī uh, bija runa par to, ka daudz šo te uh, kvotu ir jāpiešķir mm, bezmaksas. Bet jāsaka, šī te eh, sistēma ir ļoti vienkārša, faktiski triviāla, bet tā izraisa ļoti daudz politiskās debats gan padomē, gan parlamentā, kas ir visai apbrīnojami. Un iemesls ir tāds, ka tā tiek izmantot kā trojas zirgs, lai uzbruktu ne tikai ETS, bet jebkam. Uh, Eh, ko Eiropa dara, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Un no kolēģis es te neko nedzirdēju, nu kāda tad ir vīzija, tikai eh, paaugstināt enerģijas cenas? Nu vai tad eh, sabūvēt visu roglekļu spēkstacijas, tas ir vislētākais. Nu, un, protams, ja oglekļa izmešu cena ir tikai, par, ir tikai 4 eiro, tas nekādu nekavēs šādas spēkstacijas būvēt ETS sistēma e, faktiski ir jauna. Sākumā cena bija apmēram 30 eiro par tonu, bet tagad šī cena ir tiešām sasniegus rekord zēmu līmeni, nu, un tā e, ir kaut kur čet, ap 4 eiro. Nu, tagad runāt par 40 vai 50 eiro tas ir kaut kas pavisam cits. Tātad, e, kā jau mēs dzirdējām, tad jaunais e, priekšlikums faktiski ir vērts tikai uz to, lai neļaut tirgumu sabrukt vispār. Izsoles pašlaik ir apturētas. Nu, Protams, jau tir, eh, tirgi kaut kādā veidā kaut kādu tirzniecību var realizēt arī ārpus eh, izsolēm, bet, bet ir skaidrs, ka tie, kas šeit tirgu vairs nevar piedalīties, arī vairs nevēlas investēt šajā visā bet pagaidu atkāpšanās no direktīvas faktiski nozīmē tikai glābt no uh, sabrukuma. Nu, kādas e, no tā visa ir sekas? Tiek paredzēts, e, ka ieviešot e, šīs te izmaiņas likumdošanās, cena varētu pieaugt līdz 7-8 eiro. Nu, un ja nekas nenotiks, eh, tad eh, šī cena varētu būt ap 5 eiro, nu, 8 eiro par tonu. Tāda ir prognoze, un tas nav nekas tāds, kas varētu kaut kādā veidā kavēt kādu izvēlēties eh, veidot spēkstaciju un ražot enerģiju no oglēm. Jāsaka, ar visu šo priekšlikumu komisija pārsniedz savu kompetenci, tā daži pārmet viņiem, bet viņi taču ir ievērojuši koplēmumu procedūru. Līdz ar to viss it kā ir likumīgi, un komisija ir ETS regulātors, un faktiski viņiem nemaz nevajadzēja šādu likumdošanu virzīt. Viņiem pašiem ir pilnvars, ko viņiem piešķirs līgums, eh, rīkoties kā regulātoram uh, izsoļu sakarā, bet, nu, jebkurā gadījumā koplēmuma procedūra tik ievērot. Daži saka, mums nevajadzētu jaukties tirgus mehānismos, bet mēs šeit manipulējam tirgu. Bet Korholas kundze bija tur, es tur arī biju tur, kad uh, eh, Malstrēms kundze kā komisāri iepazīstināja ar ETS. Uh, un mums ir jāmācās darot. Protams, ka mēs esam pieļaujuši daudz kļūdas šajā procesā. Citas valstis mācās no mūsu kļūdām, viņi veido savas ETS sistēmas un skatās uz mūsu pieredzi. Bet mēs turpinām šādi mācīties darot, un varbūt, ka tas ir nepieciešams, un varbūt tagad vajadzētu kaut kā nodrošināt, lai tas turpinās, nevis sabrūk. Mm, jo gal galā e, nestabilitāte rada investīciju nedrošību, vai tā? Kas var radīt lielāku nedrošību kā fakts, ka mums trūkst priekšstat par to, kāda notiks nākotnes attīstība? Ko Eiroelektrika mums saka? Viņi saka, ja cilvēki vēlas uh, veidot uh, nākotni, kas balstītos uz enerģijas ražošanu ar mazākiem oglekļa izmešiem, eh, tad ir jāinvestē vairāk, tas maksās vairāk. Un pagaida atkāpe nekādā gadījumā to nedos. Mēs te vienkārši manipulējam ar e, aizsoļu grafiku, bet e, kvotu pārdošana jau te kaut kādā, nekādā veidā netiek iesaistīta. Mēs tikai rotaļājamies ar sistēmu. Tas ir pavisam niecīgs priekšlikums. Mums vajadzētu to vienkārši izdarīt. Faktiski nekādas sekas tam nebūs. Nedz uz investīcijām, nedz uz energo ietulpi, ietul, ietilpīgu ražošanu rentabilitāti jo tās vienkārši pārvācas uz citām valstīm, piemēram, alumīnija ražotāji aiziet no Eiropas, jo citādi viņi nevar konkurēt ar cenām, kuras ir e, pieejamas, ja alumīnija e, rūpnīca tiek uzbūvēta kaut kur tuvu gāzes iegūs vietai. Un energointensīvās, e, energoietilpīgās e, nozares ir ieguvušas, starp citu, kļuvušas spēļņojoties rezultātā, starp citu, arī aviācija Ah, bet tas ir mīts, apgalvot, tas ir lobby triks, ka mēs šeit kaut ko esat panākuši. Un ne jau ETS viņus aizdzen no šejienes, tam ir pavisam cita apstākļi. Paldies, Kris Dēvis. Tālāk uh, referents. Tam vārds. Jā, es te, protams, varētu sākt ideoloģiskas debates par klimata krīzi un par to, kā mums tas viss te būtu jāsaglābj. Varētu debatēt par to, cik daudz uzņēmumu ir nopelnījuši ar ETS. Nopelnījuši tādēļ, ka ir saņēmuši bezmaksas kvotas otrajā periodā. Varētu atsaukties uz valsti, kas ir visambiciozākā energopārējā, bet uh, ar vis konkurētspējīgāko energosektoru. Tā ir Vācijas, varētu runāt par Austrāliju, kas strādā ar sistēmu, kur cena ir 17 eiro. Tā kā cilvēki, kas saka, mēs esam visambiciozākie, nu paskatieties uz Austrāliju, ja jūs gribat redzēt kādu visambiciozāko. Bet mēs esam tiešām pavirzījušies tālāk, debatas ir novirzījušās, vai tiešām uh, kolēģi atskārst, ka mēs runājam par pilnīgi citām lietām. Mēs runājam par ETS izglābšanu. Cēna ir zem pieci, virzās uz četri eiro, tā krītās ar katru dienu. Pagājušajā nedēļā tika izsolīt, bija paredzēta izsolīt četriem miljoniem emisijas kvotu, bet nebija, kas tās pērk. jo eh, ir daži investori, kas tomēr tic sistēmai, ka, ka tā varētu kādreiz darboties, bet viņu skaits samazinās. Un te runa par ETS nākotni. Un tiem, kas saka, ka mēs esam pa, eh, pret pagaidu atkāpšanos no direktīvas, man ir jautājums, vai jūs esat par ETS vai nē. Nu, tas ir galvenais jautājums. Ja jūs gribat atbrīvoties no ETS, kā Korhols kundze lieliski, nu, tad tā arī vajag teikt. Nu, nevajag runāt par tiem muļķīgajiem argumentiem, ka tā ir rotaļāšanās ar tirgu. Mēs esam noteikuši ētē, e e, tātad oglekļa cenu. Nevajag runāt muļķības. Tad tā arī vajag pateikt, es negribu ETS. Un tad mums ir skaidrība. Tad es jautāju kolēģiem Ekorholsku kundzei, bet jautā tiem, kas ir par ETS un kas ir cīnījušies par to, uh, vai jūs tagad tiešām uzstāsieties pret uh, pagaidu atkāpšanos? Mēs vienkārši iegūstam laiku. Pirms sistēma patiešām sabruks, to mēs daram. Man īpaši nepatīk šis priekšlikums, no manas zaļās perspektīvas pagaidu atkāpšanās neko nedos. Nu, cena uh, pieaugs līdz 5 vai 6 eiro, ja mums paveiksies. Mēs atliekam īstās debates, varbūt eh, atstājot tās nākamajam komisāram. Nezinām, kurš tas būs. Un uh, 16. un 17. gadā uh, problēma atkal parādīsies, bet mēs vienkārši iegūstam laiku. Ja jūs palūkoties maniem grozījumiem, es gribēju to sasaistīt tāpat kā apvienotās karalists valdība ar struktūrāliem pasākumiem, jo es gribu vairāk. Kā izglābt sistēmu? Tieši to es gribēju dzirdēt no saviem kolēģiem. Var jau būt, jūs negribat eh, apturēšanu, bet varbūt vispār atteikties no sistēmas. Un tad uh, padomē, pa, uh, ir pār Franciju, Itāliju, Spāniju, apvienotā karalists vēlas iet tālāk. Īrijas ministrs arī saka, ka ir vajadzīga debats par to, vai mēs ETS gribam vai negribam. Pādome ir pavirzījusies uz priekšu, viņi ir tālākā parlaments. Mēs bijām paši pirmie cīņā par ekoloģiju, bet tagad padomi ir mūs apsteigusi. Nu, un tagad padome faktiski skatās uz Vāciju. Ja Altmaier kungs vinēs šajās debatēs un Vācija būs par, tad visi iziet cauri un padomi būs par. Un mēs te runājam par kaut kādām muļķībām. Nu tā tad ir parlamenta problēma. Man ir ļoti bēdīgi šai sakarā, jo mēs būtu varējuši iet tālāk, un diemžēl mēs neesam tik tālu tikuši. Un visbeidzot, ja Mani kolēģi ir godīgi un saka, negribam ēties. Nu labi, sakam, bet tad paskatamies uz eh, šo te eh, slaveno sarakstu par oglekļu noplūdi. Tātad sākotnējā cena bija 30 eiro, un tad ir jāskatās, kas notiek. Ja mēs uh, atbrīvojamies no ETS sistēmas, tad atbrīvojamies arī no šī te saraksta, kas balstās uz 30 eiro. Jo to mēs, diemžēl, turpinam darīt. Mēs uh, piešķiram uzņēmiem inovācijas naudu, uh, tērauda sektors, piemēram, strādā ar Eiropas naudu pie inovācijām. Uh, un e, viņi saņem arī kompensācijas nacionālajā līmenī. Mums ir šis te uzņēmums sēraks valsts, kas balstās šiem 30 eiro. Nu tad ņemsim to visu, izsvītrosim un debatēsim par to, vai atbalstīsim šo te. Bet ir vajadzīgs laiks, jo citādi sistēma sabruks, tas vienkārši nebūs, un tad, kolēģi, jūs būsiet pašvainīgi. Vielen Dank. Paldies Basam Akhautam. Mārtiņš Kelenens, lūdzu. Uh, thank you. Paldies, Matīs. Paldies, eh, ka devāt eh, man iespēju piedalīties šajās diskusijās. Šķiet, ka šīs diskusijas lēkoties eh, ir par to, kā risinās oglekļa politikas, kā tās notiek, nevis par šo konkrēto priekšlikumu. Tāpēc arī vēlos eh, dot savu ieguldījumu šajā diskusijā. Man nedaudz eh, pārsteidza Krisa eh, Deivisa un kolēģa izteikumi. Jā, šis priekšlikums tik tiešām ir laika tērēšana, tad kāpēc mēs vispār tam veltam kādu laiku? Tas mans pirmais jautājums. Es nedomāju, ka tas ir pilnīgi nevērtīgs. Un tie, kuri to tik ļoti aizrautīgi atbalsta, viņiem vajadzētu pateikt, kāpēc viņi to dara. Mēs vienkārši tad iegūstam laiku un reaģējot uh, uz to, ko teica kolēģi par ulekļu noplūdēm. Uh, tas ir tāds kā akadēmiskas debatas par dažādām tēmām. Tomēr tas ir ļoti reāli manā reģionā. Tad Krisa atsaucās uz alumīnija ražošanu. Mums bija liela uh, alumīnija ražošanas eh, ražotne. Tā nodarbināja 400 cilvēkus teritorijā, kurā bija augsts eh, bezdarba līmenis, un šī gada sākumā tā tika slēgta daļa ETS un dēļ eh, šīs tā direktīvas, dēļ tiesību akta, kuru virzīs priekšā Eiropas Savienība. Un tagad tātad to visu var pārcelt uz uh, Indiju vai kādu citu valstu. Nē, uh, tas viss tagad būs Kanādā. Uz valsti, kurā ir augstāks uh, ražošanas izmaksas nekā Eiropas Savienībā, to pilnībā visu uz priekšu virza oglekļa cenas. Līdz ar to uh, klimatam nav nekāda ieguma šai sakarā. Tas viss nonāk atmosfērā, tomēr mēs esam veiksmīgi uh, Eh, daudzas eh, Eiropas Savienības darba vietas pārcēluši uz eh, citām vietām. Un tas tagad notiek arī daudzās citās Eiropas Savienības ražošanas nozarēs, un tā ir cena, ko mēs maksājam. Iespējams, mums tiešām mm, tā ir, ka mm, jaunajās zaļās industrijās ir nākotne, tomēr šobrīd tās virz uz priekšu valsts subsīdijas. Un, ja jūs domājat, ka tāda ir nākotne, tad, eh, tad protams, jūs varat eh, tā teikt, tomēr nedrīkst eh, teikt, nedrīkst teikt ka oglekļa noplūde nav reāla un ka tā katru dienu nenotiek. Un tad, runājot par priekšlikuma paša būtību, mēs par to jau daudz esam runājuši, tomēr tas tika izveidots kā tirgus mehānisms. Es arī biju šajā parlamentā, šajā komitejā, kad mēs spriedām par Eh, šo priekšlikumu. Un, protams, eh, Krisam ir taisnība tādā ziņā, ka komisija toreiz teica, ka mēs eh, darbosimies strādājot. Tomēr es vēlētos atgādināt, ka toreiz Eiropas Savienība virzīs priekšu visu pasauli šajā jomā. Un visi bija ļoti satraukšies par uh, Eh, klimata izmaiņām. Mēs tā uzskatījām, tomēr realitāte ir tāda, ka pasauli mums nesako šajā jomā. Ir bijuši pāris mēģinājumi eh, dažās vietās izlikties, ka viņi to dara, tomēr būtībā pasauli mums nesako, un tā ir galvenā problēma. Un par spīti uh, Obamas uh, lepniem vārdiem pagājušajā nedēļā, mēs skatīsimies, vai ASV patiesībā rīkosies Jūs manās eh, diskusijās eh, ar ASV kongresa pārstāvjiem bija jūtams, eh, ka viņiem nav nodoma to darīt. Un šajā priekšlikumā ir jāpasaka, ka komisija vēlējās šo mehānismu, un kaut kādā mērā tas arī varbūt darbojas, tomēr ceņa ļoti zema. bet ir skaidrs, eh, ka šī sistēma labi nedarbojas, tā nav efektīva, un tā neataisno savu sakotnējo ideju. Un tieši eh, recesija arī ir likusi uh, oglekļa uh, kvotu cenām samazināties. Un mēs varam teikt, ka tad, tas pareizi nedarbojas sa salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu. Bet es arī nedomāju, ka šis pašreizējais eh, priekšlikums kaut kādā mērā uzlabos eh, situāciju. Kahūs kundze. Jā, es tikai vēlējos eh, izlabot kļūdu, ko teica Deivis kungs. Viena kļūda. Jūs gribējāt runāt par reglamentu. Par reglamentu došu vārdu nākamajam runātājam, saka priekšsēdētājs. In, in plenary, this, this the, the... Kāda ir pareizā procedūra? Plenārsēdē cilvēki var eh, teikt, eh, ka ir kaut kas nepareiz pateikts. Bet tur ir zilā kartīte. Vai tagad es varu to izmantot par reglamentu, Korholas kundze saka priekšsēdētājs? Vai es varu tagad runāt? Please, let me say. Es uh, izteikšos. Es nekad neesmu teikusi, ka mums vajadzētu darīt mācoties. Es nebiju tā, kas to teica. To teica Vigmana kungs no mūsu grupas. Beidzot, saka priekšsādātājs. Mēs neesam bērni. Bērni uh, iemācās darot, tomēr mēs neesam bērni. Dāmas un kungi, es uh, pateikšu sekojušo. Ja kāds vēlas izteikties par reglamentu, tad tas ir atļauts, bet nekas vairāk. Ir taču citi kolēģi, kas vēlas runāt. Un tagad došu vārdu Čimānska kungam. Viņš ir ēnu referents no FD grupas. E, Pani Šoņšans. Paldies, Rezēkungs. Tiešām žēl, ka jūs jau no paša sākuma ierosinājāt Kad tur būs eh, kaut kādas izmaiņas eh, priekšlikumā, mēs eh, nerunājam par to, vai mums vajadzētu veikt samazinājumus pirmajā vietā. Un tas tiešām ir žēl. Mūsu nesenās diskusijas ir pierādījušas to, ka ir dažādas pieejas šai jaunajai idejai. Un patiesībā es atbalstu tos, kuri saka, ka tad, ja šie samazinājumi, par kuriem mēs eh, runājam, ir tik triviāli, kā teica Kalhāna kungs pirms brīža. Tad kāpēc vispār satraukties? Kāpēc eh, iesaistīties? Es domāju, mēs saprotam sistēmu, mēs saprotam, kas ir ETS pamatā. Tomēr sistēmas eh, mā ir jāveido mehānismi, lai ražotāji tiktu ietekmēti un mainītos enerģijas ražošanas struktūra, tas ir ETS pamatā. Un, eh, ja eh, šī te uh, izmaiņas nozīmē kādas korekcijas, kaut ko nelielu, tad jautājums ir, par ko tas viss vispār ir. Es vēlos aicināt, uh, lai jūs uh, tātad nepiedēvējat nekādus sliktus nodomus diskusiju dalībniekiem. Zaļo pārstāvs nu pat kā uh, mēģināja uzbrukt Kohovas kundzei. Un es domāju, mēs visi saprotam, ka CO2 kvotu cena ļoti lielā mērā ir saistīta ar mūsu zaļās planētas nākotni, un ar to es vēlos arī pateikties Kohulas kundzei par teikto, tāpēc, ka viņa norādīja, ka šī ir visatveroša un daudzpusīga problēma. Tā ir tiešām sarežģīta problēma, un tāpēc mēs nevaram to noreducēt līdz mehānismiem, un kādām niansēm, tāpēc ka pastāv arī biznesa dimensija, kas ir jāņem vērā. Un Kalhāns kungs to eh, pieminēja, viņš minēja par piemēru no eh, sava apgabala par šo pārcelšanu uz Kanādu, nevis uz Ukrainu, bet uz Kanādu. Un tātad 500 darba vietas ir pārceltas un ir radusies liela bezdarba problēma ne tikai uh, Polijā, bet arī Spānijā, Grieķijā jauni Eiropieši ir palikuši bez darba. Tāpēc mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz uh, radu, ražošanu. Mēs nevaram izvērst diskusijas, eh, kuras ir nošķirtas no sociāla ekonomiskās realitātes. Piemēram, esmu Polijas pārstāvis, un Polija ir valsts, kura ir veiksmīgi realizējusi dažādas reformas, uh, Un mums ir arī liela enerģijas um, likumdošanas pakotne, kas ir jāīsteno. Es nevēlos, lai kāds man žēlotu, tomēr nevar īsti spriest par Eiropas jautājumiem, neņemot vērā situācijas eh, konkrētās dalībvalstīs. Un tik tiešām tieši rīcība, nevis vārdi, ir svarīga. Iespējams, Eiropa ir līderis tomēr Tādā gadījumā tā ir ļoti vientuļš līderis. Ir Eiropa, ir ASV. Un neviens mums nesako. Ir liels tukšums. Un mēs varam veikt samazinājumu par 15%, uh, eh, procentiem, bet vai tas tiešām izglābs mūsu planētu? Iepriekšējā sanāksmē mēs uh, diskutējām par to, kā Austrālija un uh, Eiropa rīkojas, uh, eh, Obama kaut ko minēja pagājušā nedēļā. Tomēr fakti ir diezgan sarežģīti. Piemēram, šī Anglijas alumīnija uh, kompānija tagad uh, ražo nevis Anglijā, bet Kanādā. Tāpēc mums tiešām vajadzētu ņemt vērā uh, Um, visu mūsu uh, intereses. Mēs visi vēlamies, lai pasauli būtu drošāka un tīrāka, tomēr ar to visu ir saistīti arī sociāla-ekonomiskie faktori, un es vēlētos uh, koncentrēties uz bezdarba problēmu. Mēs uh, diskutējām par finanšu perspektīvām tuvākajiem gadiem. Un tik tiešām mūsu ambīcijas ir diezgan pieticīgas, un es domāju, ka mums vajadzētu veltīt šo diskusiju citiem jautājumiem, tāpēc, ka mēs maksājam cenu. Un šī uh, pagaidu atkāpšanās sistēma eh, var tikt uzskatīta par tirgus intervenciju, un dažos uh, grozījumos ir minēts, uh, ka mēs iegūsim, tomēr es nedomāju, ka mūsu partneri mums tic. Paldies! Tagad ir izteikušies visi ēnu referenti. Uh, Es gribēju dot vārdu sekojošiem kolēģiem. Pēters Līze. Der kolēģi Sikaling. Ja, Kis, Zība un Linda McEvan. Tātad tie ir kolēģi, kas, vis, kas ir pieteikušies. Vai es kādu esmu piemirsis? Nē? Gardīnī kundze vēl. Nu, varbūt eh, varam ar to arī noslēgt runātāju sarakstu. Uh, un katram došu vārdu uz divām minūtēm, jo mums taču vēl ir jāapspriež Pētera Līzes ziņojums. Mēs gribam taču arī par to runāt pietiekam daudz. Pēters Līze, lūdzu, divas minūtes. Uh, that... Es eh, ierosinu, lai laiks būtu vairāk par divām minūtēm, tāpēc, ka šis jautājums ir pārāk svarīgs, lai par to izteiktos tikai divas minūtes. Kolēģi, Ja Pēters Līze tam piekristu, tad došu vārdu visiem uz divar pusminūtēm. Jā, jā, tas ir damit in, inbegriffen. Jā, jā. Kārls Hainz. Florence eh, te rāda kaut kādus žestus, neieslēdzot mikrofonu. Komisija arī taču ir jāuzklausa. Tai ir uh, jāatbild uz uzdotiem jautājumiem. Došu divar pusminūtes katram, vai viss ir viens prāts? Nu, savādāk mēs te nevarēsim pabeigt laikā. Pēters Līze šeit eh, purina galvu. Jums tas nav paprātam? Trīs minūtes izskan no zāles. Labi, trīs minūtes. Pēters Līze būs galvenais cietējs, jo tūlīt būs jāapspriež viņa ziņojums. Trīs minūtes visiem. Priekšsēdētāji kungs. Nu, ja mēs par Ulmera ziņojumu šorīt vēl būtu diskutējuši, tad mums vispār nekas neizdotos. Varbūt, ka pašā sākumā vajadzētu pateikt, cik ilgi kurš drīkstēs uzstāties. Varbūt ēnu referenti, sevišķi no mazākajām politiskajām grupām, arī varēja izteikties īsāk. Ņemsim lūdzu to vērā, te ir daudz kolēģi no lielām politiskajām grupām, tas ir jāņem vērā. Nu, tas sākumam. Rihards Zēbers ir atbildīgais koordinators, un viņš noteikti kaut ko arī pateiks par diskusijām ETP grupā. Es esmu parlamenta referents par energoefektivitāti. Jūs priekšstādātāja kungs ļoti pareizi pateicāt. Arī Krisam Devisam bija taisnība. Mēs jau pieprasījām šo priekšlikumu. Un mēs nevaram teikt nē. Ja kādam ir labāks priekšlikums, lūdzu, jūs esat laipni lūgt to izteikt, bet mums ir jābūt konsekventiem, bet ja mēs teiktu nē, tas tā nebūtu. Un ir ļoti daudz kolēģu ar e ETP grupā, ja gribat var nosaukt viņu vārdus, viņi darbojas šajā komitejā, ITRE komitejā, un viņi saka, ka mums ir kaut kas jādara. Bas Aikhaut. Es esmu dzirdējis, ka Pēters Altmaiers Berlīnē nebūtu nav vientuļš un ka padomē Vācija neteiks nē, ne, bet eh, strādās pie kaut kāda risinājuma. Kādas problēmas eh, ir mūsu ceļā? Eh, tās ir samilzušas tādēļ, ka kopš 2005. gada mēs esam piešķīruši par daudz certifikātu un nevajadzētu tagad izlikties, ka ir bijusi kaut kāda mākslīga iejaukšanās tirgū. Uh, 2002. un 2003. gadā kolēģis Moreira piedāvāja no, uh, eh, indikatīvus kritērijus. Ja mēs tos būtu pieņēmuši, tad nebūtu nekādu diskusiju. Un daudzi teica, ir piešķirts pārāk daudz certifikātu, tas pārslogo sistēmu, un tad eh, pienāca ekonomiskā krīze. Uh, Korhols kundze, nevien Vikmans teica, ka ir jāmācās kaut ko darīt. Tie bija, kaut ko darot, bija daudz ļoti cienījami kolēģi, kas teica, ir jāsāk darboties soli pa solītim, para, parasti jāiegūst pieredze un jāmācās. Nu, tas jau nav nekas muļķīgs. Jā, pārlieku daudzu certifikātu piešķiršana radīja problēmas, un, protams, bija daži, kas no tā guva labumu, un, ja mēs runājam par papildu pagaidu atlikšanu, tas varētu, tā varētu būt labā uh, metode, varbūt jādomā par pagaidu atlikšanu malā, un visu beidzot. Gribēju vērsties pie Martina Kelenana. Nodevas eh, Lielbritānijā eh, nāks ar nacionālo pasākumu ieviešanu, tāpat kā Vācijā. Varbūt labāk atrisināt problēmu Eiropas līmenī ar mazāku noslogojumu, mazāku uh, slogu. Tas ir uh, galvenais jautājums, kas mums ir jāatrisina. Darīsim vairāk Eiropas līmenī, lai neievies papildus nacionālos pasākumus. Karls Haids, Florence. Jā, Pēters Līzi jau dažus vārdus man izņēma no mutes. Es gribu teikt, ka komisija atkal ir izkļuvusi no visa šī ar veselu ādu. Viņiem vajadzētu paskaidrot, kādēļ otro reizi pēc kārtas ir piešķirts tik daudz kvotu. Un ja Eh, tiek nosprausti dažādi kritēriji, īstenībā no tā varēja izvairīties, varēja nepiešķirt pārlieku daudz kvotu. Es domāju, ka komisija savu darbu nav padarījusi cienīgi. Otrs jautājums komisijai. Grotes kunga priekšlikums jums nešķiet visai labs, vai jūs vēlaties, lai jums būtu neierobežotas pilnvaras, lai jūs varētu iejaukties nākotnē ik pa pusgadam, nevis vienreiz, kā piedāvā Grotes kungs. Un tālāk runājot par cenu 4, 80 vai 6 eiro. Ja mēs runājam par tādu sistēmas saglabāšanu, kas ir balstīta uz tirgus noteikumiem, ir jāsaprot, ka vienā brīdī cenas vispār varētu būt ļoti zemas piemēram, Vācijas bankā kurs eh, ir ārkārtīgi zems, un ļoti mm, tādi prātīgi cilvēki jau tagad iepērk kvotas. Es par to galīgi neesmu noraizējies. Vienreizēji iejaukšanās, ko piedāvā Grotes kungs, neatrisinās problēmu. Es joprojām nezinu, ko darīt. Varbūt, ka komisija var man eh, kaut ko palīdzēt. Es domāju, ka mums ir jāizstrādā tāds instruments, lai iejauktos vienreiz gadā. Paldies! Tad, tagad Skilakakis kungs. Uh, as brief as... Iziešu pēc iespējas īsāk no sākumā par ETS. ETS nav mērķis, tas ir drīzāk kā instruments. Mērķis ir emisijas. Kurš vēras, vēlas atbrīvot, atbrīnot um, instrumentu un neskaties uz to, kāds ir mērķis? Un kā tas var būt, eh, kā tas darbojas, tad pirmo reizi mēs eh, pērkam lētus eh, tīrās attīstības mehānismus. Ir skaidrs, ka mēs tērējām Eiropas patērētāju naudu iepriekš. Tad attiecībā uz inovācijām. Par inovācijām saules paneļos uh, un vēja ģeneratoros. Tomēr tos uh, ražo Ķīnā, tāpēc, ka tur tos ir uh, ražots lētāk. Līdz ar to mūsu rūpniecības politika ir izgāzusies ļoti lielā mērā, un tagad mēs cenšamies to saglābt. Tādā veidā, kas jebkurā gadījumā nedarbosies, un tāpēc es nesaprotu, uh, Mēs vēlamies veicināt investīcijas, tomēr cilvēki, eh, kuri pieņem lēmumus par investīcijām, eh, viņiem ir 2019. Eh, un 2020. gada ETS cenas prātā. Tomēr mēs šīs cenas vēlamies samazināt, pārnesot šo pagaidu atkāpi. Un tas nav reāli runājot par investīcijām, tāpēc ka um, Tātad eh, mūzi, šīs dienas investīciju eh, cenas balstīsies uz aplēsēm par 20. gadu. Un tāpēc īstais mērķis ir valsts eh, palīdzība. Daži cilvēki vēlas šo valsts palīdzību. Dažās valstīs tas ir iespējams, citās nav. Ir daudzas valsts, jo sevišķi Eiropas dienvidos, kuras nevar sniegt valsts atbalstu enerģijas nozarei. Tāpēc mēs izjauksim vienoto tirgu no, no savas valsts. Un tas tā arī reāli notiks, tāpēc, ka dažās eh, valstīs ir iespējams eh, sniegt šādu valsts eh, atbalstu, jo viņiem ir pārpalikums budžetā. Mēs esam aizmirsuši par dažiem cilvēkiem. Mēs esam aizmirsuši par elektrības patērētājiem. Manā valstī ir 2000, 250 tūkstoši cilvēku, kuri pārtiek no zupas virtuvēm, tāpēc, ka viņi vēlas ietaupīt naudu, lai varētu nomaksāt elektrības rēķins un īri. 250 tūkstoši cilvēku. Mēs viņus esam aizmirsuši. Mēs viņiem sakām, ka viņiem jāmaksā nedaudz vairāk. Tāpēc, ka mēs vēlamies eh, veikt inovācijas 2020. Eh, gadā. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Rihards Zēbers uz trim minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Debates nu dien ir ļoti dzīvelīgas, un tas man arī iepriecina. Ir pienācis īstais brīdis, lai runājot par pagaidu atlikšanu, mēs varētu runāt par instrumentiem un jādomā par to, kā panākt arī valsts atbalstu. ETS sistēma bija paredzēta kā cap un trade sistēmu. Es skatos uz Ekhauta kungu un Dēvisa kungu. Un, eh, ja runā par cap, tā tad eh, nozare ņem vērā samazināšanas mērķus, samazina savas emisijas un nav no, tur nekāda problēma. Tālāk, tirdzniecība, trade tirzniecība notiek, eh, kvotas tiek tirgotas par zemām cenām, un nekur direktīvā nav teikts, ka mums vajadzētu tās pārdot par uh, augstām cenām. Tātad mūsu nospraukstie priekšnosacījumi ir ievēroti par 100%. Ja mēs vēlamies kaut ko citu, tad mums tas arī ir jāpasaka. Man tas nerada nekādas grūtības. Dargais bārs, dargais kris, ko tad jūs uzskatāt par atbilstīgu cenu? nu, sameklēsim atbildi kopā. Ja mēs atliksim to uz laiku un, piemēram, cena pacelsies uz 7-8 eiro, tad mēs atkal nākamā dienā varēsim diskutēt, ka cena ir par zemu. Mums ir jāsaprot, ko tad mēs īsti vēlamies panākt. Es atvainojos, Bass. Nu, runāsim uh, godīgu valodu. Mums nevajag vienam otru tagad mēģināt kaut kā vainot sistēma darbojas, vai varbūt eh, šīs zāles eh, ir pārāk rūktas, varbūt cena ir par zemu. Ar pagaidu atlikšanu mēs uh, tikai radīsim nedrošību. Neviens īsti nesapratīs, kas kam ir jādara. Uh, Un komisija te mēģina kaut ko darīt, bet viņi nedara pietiekam daudz, un arī ir daudz labi dokumenti, bet mums ir jāpadomā par tādu eh, tālējošu reformu. Kolēģi, mums ir jābūt godīgiem vienam pret otru. Skila Kakis kungs pareizi runāja par enerģijas cenām. Jā, un dažās valstīs tās rada milzīgas problēmas iedzīvotājiem, citās atkal netik lielas. Uh, Un mums ieguvumus no ETS vajag iekļaut valstu budžetos. Direktīvās nekur nav teikts, ka šos e, ieņēmumus vajadzētu izmantot inovācijām. E, nozare rūpniecība maksā šīs nodevs, un tās ir jāiekļau valstu budžetos, un mēs varētu izmantot tos inovatīviem pasākumiem. Uh, Bet mums ir nepieciešams vairāk laika. Mums ir laiks līdz 2015. gadam. Mēs gaidām eh, komisijas dokumentus, bet pirms vēl viss ir uzsācies, mēģināt te kaut ko koriģēt. Nu, tas ir pilnīgi aplām, manuprāt. Paldies. Linda Makāven, lūdzu. Trīs minūtes. Thank you. Paldies. Tiešām ceru, ka mums būs nopietnas diskusijas, pirms mēs ķeramies pie balsošanas, tāpēc, ka Protams, eh, kad te runa par tehniskajām detaļām un pielāgošanos, eh, tomēr tur arī daži fundamentāli jautājumi. Un es ceru, ka tie, kuri uzskata, ka mums vajadzētu kaut ko darīt, lai risinātu klimata problēmas, stipri padomās eh, pirms viņi balsos, jo sevišķi daži no maniem kolēģiem, kuri kādreiz atbalstīja klimata politiku, Un, uh, viņi saka, ka, mēs, ka viņi nevēlas šos izmaiņas, tāpēc, ka uh, tirgus, tirgu ļoti svarīga ir uzticība. Un tie, kurie aizstāv brīvo tirgu, viņi uh, to ļoti labi saprot. Uh, kad viss balstās uz uzticību, un referents eh, Maties eh, minēja debats sākumā, ka viens eh, no aktuālajiem jautājumiem ir tas, ka Eiropas Savienība nevar pati atrast risinājums jautājumiem par oglekļa cenu. Tas nozīmē, ka atsevišķas dalībvalsts sāk pašas rīkoties, un apvienotajā karalistē tātad. Uh, šis piemērs eh, par alumīnija eh, ražotni, tas viss radīja daudz lielākas eh, problēmas. Un tas izraisa arī izmaiņas oglekļa cenu tirgū. Jūs teicāt, ka tās bija gan Eiropas Savienības, gan valdības politikas rezultāts. Un tas ir tiešām žēl. Tad eh, tas, kas notika ar ETS, ir eh, apvienojums eh, tām kļūdām, kas tika pieļautas, un es jau par to jau iepriekšējā reizē runāju. Otrajā fāzē mums bija ļoti vāja regulācija. Un bija pārāk daudz kvotu, kas nonāca tirgū. Un Kohls kundze teica, ka mēs neesam bērni. Un tikai uh, bērni var kaut ko iemācīties eh, darot. Tātad mums, eh, tas nozīmē, ka mums nav ko iemācīties kā pieaugušiem cilvēkiem. Es domāju, ka eh, tas notiek visu laiku. Fakti mainās, un tad mēs rīkojamies citādāk, atbilstošāk. Un es vēlos teikt, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un, ja jūs neatbalstīsiet komisiju šajā jautājumā, ko tad jūs darīsiet saistībā ar klimatu izmaiņām? Un, ja jūs neatbalstīsiet, tad eh, nav šeit jāatgriežās un, un tad, tad eh, jāatbalsta liels eh, rezolūcijas tad par svarīgām klimata sarunu, sarunām, kā mēs risinām globāls nolīgums. Ir skaidrs, ka Ķīnai un Austrālijai ir, ir sava ETS sistēma, un viņiem nepieciešams drošs partners. Un tāpēc mums ir jābūt godīgiem. Tā ir, ka daži cilvēki vienmēr ir pretojušies uh, ETS uh, uh, schēmai, un Kohulas kundze, piemēram, bijusi ļoti konsekventa, tāpēc es lūdzu jūs vēlreiz pārdomāt jūsu nostāju. Paldies, un visu beidzot. Gardīnī kundze. Grazie, prezidente, jūs sarò molto breve, perché... Paldies, izteikšos visam īsi. Ir daudz, kas jau ir pateikts. Es eh, uzskatu, ka mums ir jāturpina pētīt šī tēma. Tā ir eh, ļoti smalka tēma. Itre ir balsojis pret 42 cilvēki balsoja par grozījumiem, eh, kuri eh, atsakās no komisijas formulējumu. Tikai 18 eh, vēlējās paturēt šo formulējumu. Es domāju, ka tas nozīmē, ka pietrūksta debašu, ka netika iesaistīti, iesaistītās puses, nav notikušas pietiekām plašas debatas. Un, kā jau teica kolēģi, Es domāju, ka dēļ nopietnās eh, krīzes, eh, kāda risinās, mēs nevaram atgriezties mājās un teikt eh, saviem tautiešiem, ka rēķini vienkārši pieaugs. Nevēl, nevēlos vēlreiz teikt to, kas jau tika pateikts. Manā valstī samazinās ražošanas uh, līmenis dažkārt pat par 40%. Līdz ar to jāpatur uh, par tā krīze risinot šādus jautājumus. Eh, klimata uh, politikas nevar aizstāt ekonomikas politikas, tomēr tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka pastāv ekonomiskā krīze. Uh, tad, tad, kad mēs risinām klimata un enerģētikas jautājumus. Un mums ir arī vēl citas apņemšanās ir klimata un e, enerģētikas e, pakotnes un tā tālāk, tomēr ir viena lieta, uz kuru vēlos atsaukties īpaši. Mūsu kolēģis teica, ka ir vairākas e, nacionālās kompensācijas schēmas par ETS izmaksām. Iespējams, mums ir un vajadzētu ieviest kādu obligātu sistēmu, citādāk pastāv uh, kropļojumi iekšējā tirgu, kā arī starptautiskā līmenī. Kā es to zinu, tad Vācijā un apvienotajā karalistē ir e, pieejams liels finansējums, savukārt citās valstīs vispār nekas nav darīts, nekas nav pieejams. Līdz ar to vēlētos, e, lai komisija e, risina arī šo jautājumu. Paldies Gardīnī kundzei. Tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. I will... Paldies, priekšstādā kungs. Centīšos izteikties pavisam īsi. Mēs vēlētos atgādināt to, ka komisija sāka jau pagājušajā gadā aprīlī teikt, eh, tad pievērsties šai problēmai. Un vasarā komisija izvirzīja vairākus eh, dokumentus, kuros tika analizēta situācija, un tika raidīts signāls, eh, ka šī uh, situācija ir tāda, kurā ir liels pārpalikums izveidojies, un ka ir kaut kas jādara racionālā veidā. Un šīs te, piegādes ir jāizdala uh, prātīgākā veidā. Pirms trīs mēnešiem Bija arī dalībvalstu uh, lūgums un uh, parlamenta līgums, un komisija nāca priekšā ar, nāca klājā ar konkrētiem um, priekšlikumiem. Ne tikai par uh, šo te racionālāku izmantošanu, bet arī tātad par oglekļa tirgus analīzi. Un tur tika dots vairākas iespējas par to, kā stiprināt ETS sistēmu. Pirms trīs mēnešiem cena bija aptuveni 8 eiro šī priekšlikuma izstrādes laikā. Un laikam ritot uz priekšu un ritot uz priekšu diskusijām uh, padomē un parlamentā, uh, šī uh, cena ir samazinājusies. Pagājušo nedēļu tika atcelt viena no izsolēm, un tas ir simptoms faktam, ka tiešām ir šis pārpalikums, un līdz ar to analizējot racionāli, mēs varam redzēt, ka šī situācija turpināsies, un cena joprojām samazināsies, un to apliecina visi oglekļa tirgus analītiķi. Uh, Līdz ar to tiešām mums ir jāstās eh, ilgtermiņā, bet eh, pirms mēs to darām, mums vajadzētu arī garantēt, eh, lai ir kaut kas tāds, par ko runāt. Un tika pieminēts, ka jau tagad vairākas dalībvalstis ir spērušas nacionālus soļus, un pastāv liels risks, ka tad, ja cena vēl vairāk samazināsies, tad uh, vēl vairāk nacionālajie pasākumi tiks īstenot, un tā tik tiešām ir iešējā tirgus fragmentācija. Uh, un, protams, ka ražošana ar to ir ļoti lielā mērā saistīta. Mūsu iesaistīto pušu konsultācijās eh, ražotāju pārstāvi teica, ka viņi atbalsta ETS sistēmu, viņi atbalsta struktūrālās reformas, tomēr, ja mēs tagad nerīkosimies arī eh, šādā racionālā veidā, tad ETS eh, atbalsts vairs nebūs tik izteikts. Un es vēlētos arī atsaukties uz to, ka tik tiešām starptautiskā līmenī Visbeidzot, eh, ja parādīsies liela eh, interese par ETS tirdzniecību, mēs eh, redzām rīcību ne tikai Austrālijā, bet arī Ķīnā, un tas viss notiek ļoti ātri. Un es domāju, mums vajadzētu atgādināt, ka arī Eiropā tas viss nerisinājās tik ātri. ETS netika tik ātri ieviesta. 90. gados bija ļoti plašas diskusijas par citām klimata politikām, tik tiešām par oglekļa uh, Eh, nodokli, un tās arī beigās nenoslēdzās, un tāpēc mēs eh, izvēlējāmies tomēr šādu efektīvāku mehānismu, kā samazināt eh, oglekļa izmešas, un ir skaidrs, ka dažām valstīm ir nepieciešams vairāks, vairāk laika, pirms viņi nonāk pie galējā risinājuma. Bet, piemēram, Ķīnā viss notiek ļoti um, veiksmīgi, uh, Un viņi ir arī izvēlējušies ETS um, eh, eh, Eiropas modeli, kurš ir visefektīvākais un vislabāk darbojas. Un viņi ir ievērojuši to, ka mēs esam mācījušies no savām kļūdām. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nekad neesam nolieguši. Pirmā eh, fāze bija mācību periods, un mēs esam ļoti svarīgus secinājumus izdarījuši. Uh, un klimata pakotni atbalsta Eiropas eh, parlaments, un eh, tagad eh, mēs esam, izmantojam to, ko mēs mācījāmies no mūsu pieredzes, un ir savādi, ka mēs nevarētu mācīties vēl tālāk šajās debatēs par struktūrālākām reformām. Un beigās vēlos vēl arī teikt, ka, protams, attiecībā uz struktūrālajiem pasākumiem mēs būsim priecīgi runāt ar iesaistītajām pusēm, būs konsultācijas ar viņiem. Uh, un būs arī īpašas sanāksmes ar viņiem, par kuriem mēs spriedīsim par šiem jautājumiem. Un ir svarīgi, lai viņi vienmēr būtu iesaistīti. Un tad visbeidzot arī jautājums uh, par pārbaudēm. Šim blank check. Tā nav, ka uh, komisija um, um, vēlas uh, iejaukties kā vissvarīgākā pārstāve, būs ievērotas demokrātiskas uh, procedūras eh, komisijā ir jāsniedz ietekmes novērtējums, mēs esam darījuši, un tad ir skaidri izanalizēta situācija. Un tikai tad, kad būs eh, pietiekams eh, politisks atbalsts no Eiropas parlamenta un dalībvalstīs, notiks iejaukšanās tirgu. Un līdz ar to šī te, š, vienkāršā pārbauda nav taisnība, tā nekad nenotiks, un pašreizajā situācija tiešām ārkārtēja, un mēs neceram. Ne ka tā vēl kādreiz atkārtosies, tomēr šobrīd situācija ir tāda, kā tā ir, un mums jā, jārīkojas. Paldies! Jā, jā. Paldies. Jā, mums ir jārīkojas. Tas bija komisijas pēdējais moto. Esmu ļoti uzmanīgi ieklausījies kolēģos, uzklausīju jūsu raizes un, protams, tās eh, galvenokārt izskanēja no labās puses. Daudzi ir nobežījušies, ka problēmas risināšanā nekas nav īpaši sakustējies. Nu, tam es varu pilnībā piekrīst, mēs iegūstam tikai laiku. Ja uh, izsoles, uh, izsoļu grafiks tiks grozīts. Nu, mēs jau arī par neko citu nerunājam. Dažiem te šķiet, ka mēs runājam par to, vai ir jāpieņem lēmums, eh, vai ETS turpmāk pastāvēt vai nē. Nu tā jau tas nav. Kā jau teicu pašā sākumā, man ir vienkārši jāparūpējas par kompromisu. Protams, tas nodarbina daudzu kolēģu prātus. Es ļoti lā, uzmanīgi klausījos Sila Kakisa kunga izteikumos. Viņš uh, Eh, stāstīja par to, ar kādām problēmām cilvēki cīnās Grieķijā. Martins Kelenans runāja arī par izēvielu rūpniecību, un, protams, viņš ir pats eh, par visu to pārliecinājis uz vietas savām acīm, bet ir jau arī citi stāsti no citām dalību valstīm. Ja mēs runājam par energo cenām, tas jau ir mm, dalību valstu līmenī. Uh, Tāpat runājot arī par kompensācijām, nesen no kādas telekomunikāciju firmas, kas ir tāds energointensīvs pasākums, es dzirdēju, ka tā mēģina uh, pārcelt uh, uzņēmumus uz citām valstīm, bet uh, ja mēs runājam par uh, Eh, šo oglekļa noplūdu, mums ir jāsaprot, kurš mēģina piesakties ar klimata aizsardzības uh, eh, sēdziņu, uh, eh, bet īstenībā mm, ražo ļoti elektro, energointensīvi. Bet es saprotu, mēs visi varam būt vienas prātis, mēs negribam zaudēt darba vietas vai uh, vērt vēl citas fabrikas, pārceļot tās ārpus Eiropas Savienības. Es varbūt atkārtošos, bet ja mēs vēlamies veidot ilgspējīgu mm, ražošanu, ekonomika ir nepieciešama atjaunīgā enerģija, ir jāražo ilgspējīgā veidā, ir jābūt izēvielām un šai industrijai ir jābūt eh, stabilai. Un to ir iespējams darīt pateicoties ETS. Es varu tikai pastāstīt, ko mēs piedzīvojam Dohā. Tur bija diskusijas ar Japāņiem, Brazīliem un citiem uh, Un gribu teikt, ka sistēma pastāvēs. Tagad mēs apspriedīsim Pētera Līzes ziņojumu, un tad mēs varēsim ļoti labi saprast, ka pastāv iespējas eh, startautiskā līmenī aviācijā vienoties par ETS, un tad mēs varēsim runāt arī par citiem globāliem sektoriem. Bet būsim Vaisirdīgi mēs esam vienojušies par politiski instrumentu Eiropā. Tikai daži piemēri. Aviācija ir iekļauta ETS. Kas tad notiek Vācijā? Tur atkal tiek ievē, ieviests aviācijas nodoklis arī apvienotajā karalistē. Uh, Un, ja runājam par ieņēmumiem, tad tekstā ir teikts, ka 50% no ieņēmumiem ir jāizmanto dažādiem pielāgošanas pasākumiem un klimata aizsardzībai. Tas jau ir rakstīts melns uz balta. Mēs nevēlamies refinansēt finanšu ministrus. Nu, varbūt, ka vajadzētu to pateikt vēl skaidrāk un vajadzētu uh, uz to uzstāt nākamajās debatēs. Tā tad tā nav domāta domāta, tā nav tāda programma, lai uh, būtu papildus finansējums dalību valstu budžetiem. Nē, šie līdzekļi ir jāizmanto, lai veiktu dažādus uh, klimata pārmaiņu seku mīkstināšanas pasākumus un soli, su, cīnītos par uh, vides standartu ievērošanu. ETS, protams, ir ļoti būtisks instruments. Nu, jāsaka, ka tas darbojas, tas nav uh, iznīcināts, bet, protams, uh, uh, Korhols kundze te runāja par to, ka cenas ir kritušās. Evelīna Doila uh, ETP grupā jau sāka runāt par šo jautājumu. Mēs teicām, ka ir jānosaka uh, augšējā robeža certifikātiem, jo daudzi bija nobažījušies, ka būs pārāk augstas cenas, un mēs radīsim tādu nepatīkamu precedentu. Uh, protams, mums ir jāapzinās, vai arī nākotnē mēs varam uh, padomāt par kaut kādu aizsardzību, gan uh, augstākajām, maksimāli augstākajām cenām, gan arī tādu absorpciju vai tādu spīlvenu apakšējām cenām. Es nevēlos, un es. Uh, Es gribu, lai mēs būtu konsekventi un uzticami, lai mūsu vārdos ieklausītos. Mums ir jāsaglabā ETS, bet, protams, eh, sistēma ir jānoslīpē, izsoles, eh, un mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies izdarīt un ko ir iespējams darīt. Ko tad darīšu es tālāk? Man ir jāmēģina izdarīt uh, gandrīz neiespējamais. Man ir jāizstrādā tāds kompromis priekšlikums, kas būs prātam vairumam kolēģi šajā komitejā. Man kā parlamenta referentam ir jāparūpējas par šo uzticības saglabāšanu, ko pieminēja arī komisija. Sertifikātu eh, izņemšana no tirgus to pagaidām neatbalsta eh, kvorums, bet mums noteikti ir jāorganizē debatas, lai tie, kas atbalsta sistēmu, tai uzticētos, nevis eh, kļūtu vēl apmulsušāki. Tas ir tikai pirmais solis. Es lūgtu uh, jūs atbalstīt kompromisus, protams, ar kolēģiem kontaktēšos, lai apspriestos, mums ir jārada uzticība, bet es vēlēšos arī uh, izkliedēt tās bažas, kas joprojām pastāv, tās netiks ignorētas un Mums ir jāparūpējas, lai mēs ar uh, vairākumu varētu pieņemt šo lēmumu, ar vairākumu atbalstu un izveidot tādus uh, kompromisu, lai 21. vienotā tirgus gada dienā rastos laba, stabila sistēma. Un lūdzu parūpēties par to arī dalību valstīs, dārgie padomas pārstāvji jo daudz, eh, kas tiek darīts dalību valstīs, uzliekot papildus nodevus, un man nav pilnīgi nekādas patikas piedzīvot to, ka vien dienu būs 27 atšķirīgas nodokļu sistēmas visā Eiropas Savienībā. Gribu teikt, ka tas ir atžgārni. Tā mēs radīsim vēl papildus deformācijas tirgū. Tādēļ ir jābūt Eiropas metodē, Eiropas ceļam. Nu, varbūt tas nebūs tāds ļoti tipiski eiropeisks kompromiss, bet mums ir jāparūpējas, lai ETS varētu palaist gaisā un lai šī sistēma darbotos. ITRE komitejā šodien bija balsojums, es nu pat dzirdēju, kāds bija iznākums. NV komitejā mēs balsosim 19. februārī. Uh, un plenārsēdē uh, vēl nav noteikts datums, un padome varētu arī varbūt rīkoties naskāk, lai jau aprīlī šis jautājums varētu tikt izskatīts un uh, lai mēs par ziņojumu varētu nobalsot plenārsēdē aprīlī. jo mēs runājam par vienu no būtiskākiem klimata politikas stūrakmiem, proti ir er, emisiju tirzniecības sistēmu. Tātad mēs iegūstam nedaudz laika un tad ir jāsāk strādāt pie reformām. Liels paldies kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Tagad došu vārdu nākamajam referentam. Tas ir Pēters Līze un viņš stāstīs par komisijas priekšlikumu. Varbūt pagaidīsim kādu mirklīti, lai tie, kas nevēlas piedalīties debatēs, varētu iziet no zāles un lai tie, kas vēlas uh, piedalīties debatēs, varētu to darīt. Es gribu atvainoties visiem apmeklētājiem, ka šeit nav pietiekam daudz sēdvietu. Es ceru, ka tas vairs neatkārtosies. Un uh, ka mēs nākamreiz varēsim atkal tikties zālē, kur uh, sēžam parasti. Pēter Līze. Pēters Līze, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Ford. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģes. Abi ziņojumi, protams, ir ļoti cieši saistīti. Abas, uh, abi tie uh, skar emisiju tirzniecību un uh, ir jāatbild uz jautājumu, vai mēs joprojām ticam Eiropas klimata politikai, ja mēs eh, turpināsim iet pa iemīto taciņu, vai mēs vienkārši tagad uh, sēdēsim rokas klēpī salikuši un teiksim, nu īstenībā mums uh, nenoveicās šī politika izgāzās un tādēļ neko vairāk nedarīsim. Es piedaru pie pirmās cilvēku kategorijas. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina izstrādāt uh, nākamie uh, klimata politikas mērķi. Uh, rezignācija nav nekāda laba alternatīva un tā Eiropas Savienība nepadarīs Grieķijas labāku pilsoņu acīs. Pērkumu itrē, nu es esmu nobijies, ka cena kritīsies vēl vairāk. Ar risks, ka tiks ieviesti um, Nacionālajie pasākumi ir vēl uh, lielā mērā pieaudzis, ņemot vērā balsojumu šodien. Mums, protams, ir uh, jāsaprot, ka šīs dienas balsojums problēmas nekādā veidā neatrisinās. Tagad daži vārdi par aviāciju. Mēs strādājam kopā ar uh, transporta komiteju. Un eh, to mēs darījām gan ieviešot likumdošanu, gan arī tagad esmu patiešām gandarīts, ka esam atraduši labu risinājumu. Eh, mums nav daudz laika, mums vēl eh, regulāri ir jāapspriežas ar transporta komiteju. Viņu referents Metju Groši ir ieradies. Mēs esam visu laiku strādājuši plecu pie pleca. Liels paldies viņam par to un paldies arī transporta komitejas priekšsēdētājiem Brianam Simpsonam. Tā likumdošana, par ko mēs tagad konsultējam, gatavojamies, um, bauda 90% deputātu atbalstu parlamentā, padomē valda vienprātība. Kādēļ? CO2 emisijas aviācijā kopš 90. gadiem ir dubultojušās, tādēļ mums beidzot ir jāsāk rīkoties. Piedāvātā sistēma ir ļoti pieticīga. Uh, nav tādu simtprocentīgu izsoļu, ir 15%, tātad 15% tiek izsolīti un emisijas ir jāsamazina tikai par 5% salīdzinājumā ar 21% citās nozerēs. Un uh, dažas uh, līnijas, daži avio uzņēmumi jau uzliek e, uh, 25 centus biļetei, lai ievērot šos mērķus. Tā tad, ja kāds te šausminās par pieaugušām cenām, nu paskatieties biļetē, tur ir norādīts, ka tie ir papildus 25 centi. Gerbrandī kungs teica, ka šeit tiek sabiezinātas eh, krāsas, un viņš saka, ka ETS maksa lidojumam no Hītros lidos Londonā uz Šanhai ir mazāk nekā kafijas tasis cena Hītros lidostā. Tādēļ nevajadzētu te sabiezināt krāsas. Eh, Georgs Jaracembovskis reiz, no transpa, reiz eh, viņš strādāja transporta komitejā, teica, uh, Eh, ka ir jāņem vērā arī starpkontinentālie starp lidojumi, kas uh, sāk savu lidojumu uh, Eiropā un pēc tam nolaiž citā kontinentā, jo tie rada arī ārkārtīgi lielu izmešu daudzumu. Ir daudzas dalību valstis, kas ir kritiski noskaņots pret mūsu sistēmu. Tas jau tā ir bijis. Bet uh, ASV uh, apgalvoja, ka viss kādreiz mainīsies. Es pats esmu bijis Vašingtonā, satikos ar senatoriem, priekšsēdētājs piedalījās sanāksmē, un viņi teica, nu, pagaidīsim, kamēr Bušs vairs netiks ievēlēts, nu, vienalga, vai tur uh, sekos Klintons, Obama vai Makeins, tik, tad, tad jau klimata politika eh, ASV mainīsies. Bet jāsaka, ka es esmu ļoti sarūktināts, amerikāņi ir ļoti nepiekāpīgi. Obama saņēma Nobel miera prēmiju arī par savu dedzīgo vides politiku, varbūt, ka viņam vajadzētu atņemt šo prēmiju. Uh, jo viņš ir eh, tāds, eh, tādas antikustības eh, priekšgalā. Uh, Burtībā eh, Džons Kerijs tagad ir ārlietu ministrs un ASV senātā. Viņš ir piedāvājis likuma priekšlikumu, mēs par to jau apspriedāmies kopīgi ar Libermanu un citiem. Viņš pie tā ir strādājis, proti viņš ir paredzējis emisiju tirzniecību ASV un arī aviācijas nozarē. Ja Džons Kerijs grib saglabāt savu labo tēlu, ja viņam ir stingrs mugurkauls, nu tad viņam ir jādomā, ko darīt tālāk. E, ASV e, nostāja nav pamatota juridiski, es tiesa to ir pārbaudījusi un spriedusi, ka mūsu sistēma e, atbilst startautiskajiem tiesību aktiem. Es esmu paskaidrumā iekļāvis arī dažus attēlus. Uh, Tālāk, nacionālie pasākumi, mēs pie tā atkal atgriežamies. Tie tiek pieņemti tā eh, atsaucīgāk, tie tiek mazāk kritizēti, par tiem neviens necīnās, neviens neskrien uz tiesu. Un tie tiek eh, mazāk kritizēti arī starptautiskā līmenī. Vācijas, Austrijas, Britu nodevu uh, sekas īstenībā daudz smagāk jūtamas patērētāju maciņos nekā Eiropas nodevu sekas. Uh, un trešās valstis neko līdzīgi nav ieviesušas, bet American Airlines maksā uh, Britu nodokļus un citas līdzsabiedrības, piemēram, no, maksā nodevs Francijā, ja tās tur operē. Mēs tātad nevaram pieļaut, ka šie nacionālie pasākumi, uzcenojumi tiek vienkārši tā uh, mājot ar galvu pieņemti, bet pret Eiropas pasākumiem viss uzreiz ir ļoti naidīgi noskaņoti. Es šeit arī esmu attiecīgi tabulu pievienojis. Eh, protams, aviācija ir startautiska nozara, klimata aizsardzība arī ir startautisks uzdevums, un jau no paša sākuma bija skaidrs, ka tie, kas institūcijās protestēja, ēnu referents toreiz bija Matijas Grote, un mēs visi teicām, kāds ir mūsu galvenais mērķis, proti startautiska vienošanās, un ne jau ES dēļ tas viss uh, izgāzās. Mēs vedām sarunas ļoti konstruktīvi, bet, diemžēl, startautiskā civilās aviācijas aģentūra joprojām nav nākus mums nesolīt pretī, lai vienotos par kaut kādu risinājumu protams, pastāv cerības. 2012. gada 9. novembrī IKO padome tikās un bija izteikts arī priekšlikums un IKO ģenerāla asamblējā, kas notiks šī gada decembrī, beidzot ir jāatrod kaut kāds risinājums. Risinājums vēl nav atrasts, bet tie kas ļoti labi orientēs šajos jautājumos, saka, ka pastāv cerības. IKO vadība arī ir ļoti aktīvi, ļoti pozitīvi noskaņota, bet ne visas dalībvalstis, kas darbojas šajā organizācijā. Tādēļ Eiropas komisijai ir jāizstrādā priekšlikums. Tas tika, piedā, tika piedāvāts 20. Uh, eh, Novembrī tas ir tās augtais pulksteņa apstādināšanas priekšlikums. Mēs vēlamies raidīt tādu pozitīvu signālu mūsu partneriem. Priekšlikumā ir paredzēts, ka starpkontinentāliem lidojumiem, kas uh, sāk lidojumu Eiropā un Eiropā arī nolaižas, netiks um, pakļauti emisiju tirzniecības schēmai. Protams, uh, Līdz 30. aprīlim līdz sabiedrībām vajadzēs nodot savus certifikātus, Un ņemot vērā to, kādi, kādas uh, lidmašīnas ir katras līdzsabiedrības rīcībā, tās tātad uh, varēs palikt sistēmā, bet ja, piemēram, uh, amerikāņu vai ķīniešu lidmašīnas uh, piedalīsies sistēmā, šeit eh, nebūs nekāda diskriminācija, ņemot vērā, piemēram, lidmašīnas vai līdzsabiedrības izcelsmes valsti. Nē, tas attieksies tikai un vienīgi uz maršrutu. Mums šo priekšlikumu vajadzētu pieņemt, jo 30. Eh, aprīlī jau kritīs priekškārs un uh, Mēs esam līdzlikumdevēji, ja šeit nekas netiks grozīts, tad komisijai priekšlikums ir jāīsteno. Nu, vai mēs to pieņemam līdz aprīlim, vai arī komisijai ir jāīsteno vecā likumdošana, nu, un tad būs uh, liels sprādziens, es jums to apsolu. Tādēļ ir jāparūpējas, lai dalība valstis un nozars pārstāvi līdz uh, 30. aprīlim vienotos. Kopīgi ar transporta komiteju mums ir eh, jāstrādā eh, vaigas viedros. Es eh, esmu ieviesis dažus grozījumus, bet uh, tie nav daudzskaitlīgi, vēlos uzlabot tekstu, bet nevis tāpēc būtības, bet mums vēl vajadzētu spēcīgāk uzsvērt to faktu, ja IKO neko neizdarīs līdz septembra mēnesī, uh, mēnesim. Ja nebūs nekāda progresa, tad mēs, protams, nedrīkstam vienkārši atgāzties atpūtas krēslā. Nē, nevar pieļaut to, ka mēs zaudēsim vēl papildus desmit gadus. Nu, pulkstenis tikšķ, tas eh, pulksteņu rādītājs virzās uz priekšu. Uh, Un eh, tad mēs atkal atgriezīsimies pie vecās sistēmas, ja nekas nenotiks. Un mēs taču arī skaidru un gājuši pateicām, ko mēs sagaidām no IKO. Protams, mēs nevaram dažu mēnešu laikā uh, atrisināt visas pasaulē pastāvošās problēmas, bet mums vajag starptautisku nolīgumu, ko ir parakstījušas visas dalību valsts. Un kas notiks um, vēlāk, ja, piemēram, pēc pieciem gadiem stāsies spēkā startautisks līgums, mums ir jāparūpējas arī par uh, savas sistēmas pastāviešanu. Tas ir ļoti nozīmīgs signāls. Mēs nedrīkstam apšaubīt komisijas priekšlikumu, tas ir jāatbalsta, to vēlas visi eksperti, ar kuriem es uh, sazinājos, tie bija eksperti no dalībvalstīm, no vīdes organizācijām, no nozars. Lūdzu, atbalstiet manu priekšlikumu. Paldies! Paldies Pēterim Līzem! Es esmu S un D grupas ēnu referents un. arī strādāju pie sākotnējā ziņojuma parlamentā, un es jau minēju debats, kas ir norisinājušās. E, pastāv iespēja, ka mēs varētu vienoties par starptautisku līgumu, bet, protams, nav nekādu simtprocentīgu garantiju. Bet, manuprāt, Eiropai vajadzētu pierādīt, ka tā ir gatava kaldināt kompromisus un uh, ka šis pulksteņa apstādināšanas priekšlikums attiecībā uz Eiropas lidojumiem var kaut ko panākt. ITRE eh, komiteja, eh, komitejas delegācija un mūsu delegācija, kas bija Dohā, eh, arī to pietiekam skaidri pateica, kad mēs tikāmies ar ķīniešiem un pārējiem. Mēs esam šo pozīciju pietiekam skaidri atspoguļoši arī startautiskajā arēnā. Līdz ar to varu atbalstīt mūsu referenta teikto. Protams, ir jāsaka, ka mums nav uh, pietiekami daudz laika un pasākums arī darbosies uz konkrētu laiku. Tātad pulksteni esam apstādinājuši tikai uz brīdi, pēc tam stāsies spēkā vecie mehānismi. Es pats nāku no nodokļu apgabala, no vēlēšanu apgabala Vācijas ziemeļa rietumos. Nu, es maksāju dārgāk par vienu lidojumu, kas ir 50-60 km garš, nekā par uh, lidojumu uz Vašingtonu. Nacionāla ebene, die langt dort so richtig zu. Nu, Neviens īsti par to nav informēts, bet, nu, ažiotāžu tas ir radījis visai pamatīgu, piemēram, par šiem uh, eh, dalībvalstu pasākumiem neviens skaļi nebļaustās, bet, ja no Eiropas kaut kas nāk, nu, tad visiem ir spūras gaisā. Uh, Ja IKO līmenī tiks panākta vienošanās, mēs, protams, to atbalstīsim. Es vienmēr esmu apgalvojis, ka mēs uh, to atbalstīsim. Uh, bet, ja tie ir, piemēram, 185, uh, ja tās ir 185 mārciņas, kā apvienotajā karalistē, vai šīs milzīgās nodevas, kas ir Vācijā iekšzemes lidojumiem, nu tas ir vienkārši traki. Man no tā mati ceļas stāvus. Un tad jau viņi te nevar stāstīt, šķiet, ka viņi mēģina aizsargāt klimatu. Nē, viņi vienkārši mēģina aizlāpīt caurums budžetā nu, nedrīkst tā krāpt patērētājs. Un ja kāds vēlas lidot, lidot uh, atvaļinājumā, doties atvaļinājumā, tad, uh, protams, nevajag uh, šo cilvēku, noplēst šim cilvēkam deviņas ādas. Mums ir jāparūpējas par startautisku vienošanos, nevajadzētu durvis aizcirst kādam dagun priekšā, nē, tās ir jāpatur vaļā, lai mēs varētu vienoties startautiskā līmenī. Uh, Tātad eh, ar eh, abām divām rokām atbalstu komisijas priekšlikumu, protams, ar ēnu referentiem, ar citiem referentiem par to vēl diskutēsim, kādas eh, var būt, kāda ir šī iespējamā vīzija, bet pagaidām man nav nekādu grozījumu un līdz ar to es arī nemēģināšu jūsu darbu kaut kā kavēt. Tagad Kris Dēvis, liberāļu grupas vārdā. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs turpinam runāt par ETS, par tādu, kāda tā ir. Mēs runājam uh, par uh, pagaidu atkāpēm, un tas ir noraidīts, un pašlaik, uh, starp citu, uh, Rūpniecības komitīja noraidīja šo priekšlikumu, un līdz ar to uh, cena ir nokritusies līdz 2,8 eiro. Uh, Nu, tad ir jautājums, vai mums beigās vispār būs kaut kāda klimata politika. Runājot detalizēt par ETS, eh, galvenais ir stiprināt eh, komisijas eh, sārunu vešanas pozīcijas. Mēs gribam starptautisku vienošanos, un tādēļ mēs vēlamies juridisku instrumentu Un uh, komisija šeit izmanto šo likumdošanu tādēļ, lai, mm, tā teikt, iegūtu nedaudz laika, lai varētu piespiest arī citus starptautiskos partnerus uh, mm, nonākt pie vienošanās. Runājot par Kyoto, arī šeit mums ir sava atbildība, un es domāju, ka mēs to arī daram. Mums šeit ir nedaudz jāpielēto spēks. Uh, nu, var jābūt, ka rezultātā mēs nonāksim pie nekā, un beigās mēs dabūsim no IKO kaut kādu tekstu, un no kā īsti liels jēgas nebūs, un būs jautājums, ko mēs darīsim. Tā tad mēs varam izdarīt izvēli. Vai nu mēs mēģinam lietas pātrināt un cenšamies izraisīt kaut kādu uh, reakciju, varbūt negatīvu reakciju, un tirzniecības kārs ar Ķīnu Nu, ko mēs varam teikt komisijai? Nu, dariet visu, ko varat, un mēģiniet panākt vislabāko vienošanos, kādu jūs varat panākt. Liels paldies! Tagad vārds aizvakt kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Līdzīgi kā Kris arī es eh, zinu, ka ir grūti uh, turpināt par to diskutēt, ja zinām, ka oglekļa cenas krītas un krītas un krītas, un acīm redzot, kolēģi nemaz nesprot, cik smags un cik nopietns ir šis jautājums. Mēs drīz nonāksim pie nulles, dažiem tas varētu būt atvieglojums. Šis ir vēl viens jautājums par to, kas parāda, cik nopietni uz mums var raudzīties klimata politikas jomā, kas man pārsteidz. No vienas puses varētu teikt, ka Eiropa savā ziņā diezgan veiksmīgi iesaistījās debatēs IKO, ar, eh, runājot ar dažādām valstīm par to, ka aviācijā, mm, aviācijas sektors būtu jāiesaista ETS. Un tieši Eiropas rīcības dēļ debatas tiešām sākās un kustība arī ir sākusies. Un tad, kad izrādās, ka jūsu stratēģija ir veiksmīga un lietas sāk kustēties uz priekšu, es uh, domāju, ka ir savādi no komisijas puses mainīt stratēģiju un teikt, tagad mēs apstādinām pulksteni. Nu, pulkstenis taču gāja. Kāpēc to apturēt? Jo tagad mums rodas problēmas Un tagad mums liekas, ka IKO kaut ko varēs izdarīt, bet, ja nē, kā mēs to pulksteni atkal palaidīsim? Ņemot vērā noskaņojumu padomē un parlamentā, man nav pārliecības, ka mēs jebkad šo pulksteni atkal uzvilksim. Tātad kā tad ir? Mēs apstājāmies tādēļ, ka mums ir bail par to, ko sacīs pasaulē citi Mēs esam iedzinuši paši sevi stūrī, un mums tagad no šīs stūri ir grūti izkļūt. Un ja kā nevarēs neko izdarīt, tad jautājums, vai mums jāsāk atkal jaunas debatas. Mēs atkal esam zaudētāja lomā, un šādu stratēģiju es vienkārši nesaprotu. Kāpēc mainīt stratēģiju, ja tā darbojas? Tātad jāturpina izdarīt spiediens uz šīm valstīm. Mēs vienkārši paceļam rokas. Un tagad es gribētu dzirdēt no komisijas, ja ik kā neko neizdarīs, kā mēs atkal spēsim uzvilkt pulksteni. Un to es šeit vēlētu saņemt ļoti skaidru atbildi, jo es šādu stratēģiju nesaprotu. Un es vēlētos vēlreiz runāt par aviāciju Viņi nemaksā PVN, tā kā mēs visi maksājam par degvielu. Lidos saņem valsts subsīdijas. Arī aviolīnijas, kas lido no reģionālām lidostām, mēs subsidējam, subsidējam aviāciju. Un joprojām pastāv iespēja, ka aviācija maksās kaut ko, nu, bet par to, kā ir sarukusi šī te oglekļa cena jautājums, eh, cik tad no nu, viņiem būs jāmaksā. Un tagad mēs apturam pulksteni. Nu, ko tad mēs te daram? Tie, kas saka, ka uzņēmumi tiek slēgti eh, e, ETS dēļ, nu tas nav tiesa. Man nešķiet, ka šis komisijas priekšlikums par pulksteņu apstādināšanu būtu vispār jāatbalsta. Uh, Es gribu dzirdēt pārliecināšākus argumentus. Un viens no grozījumiem, ko mēs ieteicām, ir tāds, ka mēs gribam skaidri pateikt, ka runājot par ieņēmumu daļu, nu jāsaka, gan nezinu, par kādiem ieņēmumiem mēs tagad īsti varam runāt, bet, nu, cerēsim. Tā tīri teorētiski. Es ceru, ka tiešām šie līdzekļi aizies klimata cīņā ar klimata pārmaiņām. Nu, bet ņemot vērā, kā svārstās cēna, iespējams šie grozījumi vispār vairs nav vajadzīgi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka atbildi uz bazi jautājumu, kādēļ komisija to vispār piedāvā, atbildi ir vienkārši. Nu, viņš šeit bija diezgan stingri. Un viņi vēlējās kaut kādā veidā reaģēt, eh, sākot ar brīdi, ka ķīnieši eh, draudēja, ka nepirks eh, Airbus lidmašīnas. Un mēs zinām, ka tā ir politiskā realitāte, kādēļ šis lēmums vispār ir ieraudzījis dienas gaismu. gaismu. Mēs atbalstīsim šo lēmumu, es atbalstu arī Pēterlīs ziņojumu un man nostāja ir ļoti konsekventa. Ja mēs šos samazinājumus vēlamies turpināt, tad tas ir jādara globālā, starptautiskā līmenī. Un, ja tas kaut kādā veidā palīdz uh, rosināt uh, eh, IKO kaut ko darīt, nu, paskatīsimies, uh, kas notiks septembrī, galvenajā formā, protams, ka tagad tiek izdarīts politisks spiediens pār nepieciešamību panākt starptautisku nolīgumu. Un e, jūs, protams, saprotat, kā līdmašīnām ir nelāga daba lidināties ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī atstātās teritorija, tā viņas dara. Nu, lūk, un tāpēc e, ir jāņem vērā gan politiskā, gan geogrāfiskā realitāte. Un tādēļ cerams, ka IKO tomēr vienāšanās tiks panākta, un mēs to atbalstīsim. Paldies Mārtiņam Kielanenam! Tagad kolēģis Šimanskis. Viņa šeit nav. Tad ejam tālāk. Un eh, Graškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlējos atkārtot eh, visu jau izskanējošo. Mums jau bija debats transporta komitejā, un mēs nonācām pie konkrētiem secinājumiem. Un, uh, Esam arī dzirdējuši, ka pastāv cerības, eh, ka IKO varētu kaut kas sakustēties. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, bet vēlējāmies norādīt, ka uh, izņēmums darbosies tikai uz vienu gadu, un mēs eh, vēlamies norādīt, ja IKO nepanāks neko, tad mums vispār nebūs uh, Uh, vajadzības turpināt diskusijas un mums vajadzēs uh, izmantot uh, veco sistēmu. Un ja būtu, ja, ja cerības vēl pastāvēs pēc IKO tikšanās septembrī, tad komisijai kopīgi ar parlamentu vajadzēs diskutēt un arī lēmt, ko darīt tālāk. Mēs negribam pēkšņi. Uh, pirms 2014. gada, kad būs uh, parlamenta vēlēšanas, uh, pēkšņi stāvēt sasists pils, silas priekšā. Es gribēju pateikt, ka mums kā Eiropas Savienībai uh, varbūt uh, ņemot vērā divpusējos nolīgums, kas jau pastāv ar citiem reģioniem, mums vajadzētu ņemt vērā šo uh, Sky uh, vienošanos ar ASV, varbūt, ka mēs varētu panākt vēl ko vairāk un vedot sarunas par divpusējiem nolīgumiem, mēs varbūt varētu izvairīties no tāda iespēja radīšanas, ka mēs esam piekāpīgāk nekā mūsu partneri citur. Mums vajadzētu būt varbūt konsekventākiem un stingrākiem savā pieejā. Paldies! Holgers Krāmers lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas pārsteidzošais lēmums tika publiskots pagājušā gadā. Es atceros tās sarunas, kas man bija ar Pēteru Līzi, un viņi izteica priekšlikumu, ka nav tik prātīgi tikai nākt solīt pretī trešajām valstīm un uh, uzkraut visas problēmas tikai uh, līdzsabiedrībām, kas ir ar uh, sēdekli Eiropā. Uh, Es gribēju atgādināt, ka mums ir jā, jāsadarbojas nevien ar trešajām valstīm, bet arī jāpadomā, cik jēgpilni ir atgriezties pie tāda uh, ETS, kas darbojas tikai Eiropā. Mums ir varbūt jāpadomā, kāda tad ir uh, ekonomiskā situācija. Arī uh, līdzsabiedrības uh, nedzīvo tādā rožainā pasaulē. Uh, Tādēļ, ja sistēma beigās darbosies tikai attiecībā uz uh, Eiropas līdzsabiedrībām, tas problēma tikai sāsinās, nevis atrisinās. Es nedomāju, ka būtu realistiski sagaidīt, ka ASV kaut ko darīs. Jaunais mm, ārlietu ministrs neko nepanāks. Baraks Obama ir parakstījis uh, likumu, kas aizliedza ASV līdzsabiedrībām piedalīties Eiropas ETS. Es domāju, mēs vienkārši nonāksim strupceļā. Es domāju, mēs nevaram sagaidīt no viņiem pārāk daudz. Un klimata politika uh, vienmēr ir bijusi identiska, neatkarīgi vai pie varas bija Bušs vai Obama, un tas atspoguļojas arī viņa retorikā. Bas Aikholt, īstenībā komisijai nekas uh, nav citas izvēles mēs esam ignorējuši trešo valstu mm, tādu atturīgo attieksmi. Nevajag vērtēt komisijas centienus par zemu, to jau teica Mārtiņš Kelenans trešo valstu draudi ar pretpasākumiem nebija jau nekāds blefs, un ja viņi rada papildus spiedienu, jāsaka, ka ir jau jāspēr pirmie soļi. Eiropas Savienībai arī ir kaut kas jādara, ir jāizstāv savus tirgus. Mums nevajadzētu atkal. Uh, uh, E, ieskriet strupceļā, ja IKO pēc gada neko neizdarīs. Un e, daži vārdi par izmaksām vēlējos pateikt, ka trešo valstu pretarguments nekad nav uh, bijis saistīts ar emisiju tirdzniecības izmaksām. Nē, trešās valstis negribēja, lai ES iejauktos viņu gaisa telpā. Eiropas komisija nekad nav ņēmusi vērā šo argumentu, arī Pēters Līze to nominējis savā ziņojumā. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt startautiski un uh, arī vienoties par kaut kādu instrumentu nolīgumu vai vienalga ko, Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība uh, nenosaka pasaules kārtību. Mēs jau neesam šeit galvenie noteicēji. Mums ir eh, jābūt gataviem uz kompromisiem, jābūt gataviem sadarboties. Un galu galā mēs eh, varētu nonākt pie tādiem pašiem secinājumiem, kā pēc Kopenhāgenes samita, ka mēs jau neesam tie, kas tagad citiem parādīs, ko darīt. Uh, Nu jā, mūsu līderu loma bieži vien netiek eh, atzīta, un mūsu rokās jau nav galvenie groži. Paldies! Nu jā, vienalga, ko tas maksās. E, eh, Graustēts kundze, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos atsaukties uz balsojumu ITRE komitejā eh, šorīt, un es tur piedalījos. Tur bija grozījums par noraidīšanu un to atbalstīja vairākums. Tātad mēs nepiekrītam eh, komisijas pieņemtajai nostājai. Bet eh, atsaucoties uz Pēteru Līzi ziņojumu, es gribētu piekrist eh, tiem apgalvojumiem, kas šeit tikko izskanēja, un vēlētos teikt kolēģiem, ka mums nav nekādu tiesību uz naivumu. Un, š, ja mēs te sāktu piemērot savstarpējības principu, tad galu galā uh, mēs kļūdīsimies, jo Ķīna ir izteikusi draudus un ar citu pretpasākumu jau ir realizēti. Ķīna ir prasījusi atlikt, uh, slēgt līgumus par Airbus lidaparātu iegādi. Piekrīt kolēģiem, kas saka, ka uh, Eiropas Savienība nebūtu, eh, nav tā, kas var izlemt eh, visus jautājumus pasaulē. Bet varbūt kādu dienu būs iespēja panākt vienošanos starp ES un trešām valstīm. Tā kā cīm redzot, līdz tam mums ir jāvirzās priekš ļoti piesardzīgi un piekrītu Pēteram Līzem. Un piekrītu tiem, kas sacīja, ka mums patiešām ir jābūt uzmanīgiem. un komisijas lēmums šajā brīdī bija prātīgs. Pat zinot to, ka eh, starptautiskās vienošanās noslēgšana būs grūta, bet, nu, cerēsim, ka kādreiz nākotnē mums veikties labāk. Vitorija Prodī nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! ITRA komitejā es balsoju uh, pret eh, pagaidu atlikšanu, bet man radās iespējas, ka ja mēs izvēlēsimies instrumentu, kas balstās uz tirgu, Ja tas būs tirgū balstīts pasākums, tad mēs saglabāsim konsekvenci, taču tas nekavēja mani paust savu viedokli, kurš uh, kļūst ar vien negatīvāks attiecībā uz Kyoto protokolu. mēs runājam par 15% emisiju samazinājumu. Valstis, kuras ir atbildīgas par ļoti nelielu izmešu daļu, arī joprojām saista Kyoto protokols. Runājot vai atceroties Balī deklarācijas, kuras arī iepriekš šeit tika minētas, Es domāju, ka mums ir vēlreiz jāatsāk debatas eh, par Kyoto protokolu, par jaunu eh, Kyoto protokola versiju, kurai vajadzētu iekļaut eh, noteiktus vienlīdzības mm, principus. Un tos vajadzētu saskaņot ar Balī deklarāciju. Kas attiec uz IKO un visu aviācijas eh, emisiju problēmu. Es gribētu teikt, ka šeit situācija ir visai nopietna. Tas ir tādēļ, ka uh, emisijas eh, no aviācijas ir šīs ļoti kaitīgās, tā saucās, saucamās uh, melnā oglekļa daļiņas, kuras uh, tiek emitētas stratosfērā, kur tās var saglabāties vairākus gadus. Ja tās tiek emitētas troposfērā, tad tās tur saglabājas tikai aptuveni nedēļu. Tā kā jūs redzat, cik ļoti nopietna ir šī situācija un kāpēc risinājumi ir nepieciešami pēc iespējas ātrāk. Un tieši tādēļ, ka ir jāņem vērā tas, ko oglekļa izmeši var nodarīt, mums ir jārīkojas. Un es gribētu lūgt e, IKO ņemt to vērā jo tas ir tiešām tāds uh, izšķirošs faktors, kam būtu jānovad pie lēmuma par labu uh, šo ierobežojumu vai izmešu limitu noteikšanai. Situācija ir nopietna, un jebkurš uh, jauns zinātnes pierādījums rāda, ka situācija tikai pasliktinās. Jā, paldies. Komisija lūdzu vārds. Sveicināti visi. Izmantošu iespēju pateikties referentiem gan NV, gan TRAN komitejās par uh, pietiekam operatīvo darbu, kā arī visiem deputātiem par to, ka esat iepazinušies detalizēti ar eh, šo te piedāvāto atkāpi. Manuprāt, veids, eh, kādā tika strādāts ar šo jautājumu, dos mums priekšrocības starptautiskajā jomā, jo tas skaidri pauž mūsu nostāju un virzību, jo mēs esam parādījuši, kā vēlētos, lai attīstās IKO process. Ehm, mūsu priekšlikuma svarīgākais elements ir tāds, ka šis priekšlikums ir, nu, tāds ļoti nesāpīgs. Būtībā tā ir tāda pagaidu atlikšana un uh, bezmaksas uh, certifikātu nodošana. Tas ir saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kā to ir apliecinājusi Eiropas Savienības tiesa. Uh, Tā kā attiecībā uz likumību mēs esam pilnīgi droši. Un par cik tas tiek noteikti, atkāp tiek noteikti tikai uz laiku, tas nodrošina pirmkārt mūsu tiesību aktu integritāti un izslēdz eh, kropļojumus eh, avio sabiedrību darbībā eh, Eiropā un trešās valstīs. Tas, ka mēs vēlamies noteikt laika ierobežojums un arī ierobežots parametrus, šīs lietas, protams, ir apspriežamas tālāk, bet es gribētu lai arī pārējai pasaulē tiek komunicēts tas, ka mēs vēlamies tiešām to tikai uz gadu. Kā vienmēr ir centrāla organizācija, tad, kad mēs runājam par politikas veidošanu aviorūpniecībā. Man pārsteidz tas, ka jūs sakat, ka Eiropas Savienība mēģina valdīt pār pasauli. Nu, Eiropas Savienība gan ir tā, kas meklē globālus kolektīvus risinājumus, un mūsu klimata politika ļoti pozitīvi uh, ir uh, ietekmējis mūsu ārējo tēlu. Un ja cilvēki vēlas uh, atteikties no šīm augstajām vērtībām, nu, tas ir ļoti bēdīgi, jo tas īstenībā ir veidojis mūsu identitāti uh, pārējā pasaulē. Ir kā globālais process, lai risinātu aviācijas emisijas, ir process, kam tiešām būtu jādod iespēju. Un ir skaidrs, ka tie cilvēki, kas ir pret ETS, viņiem šķita, ka ETS bremzē progresu. IKAU kontekstā, bet ko mēs esam reāli izdarījuši, mēs esam šo attaisnojumu eh, tātad kliedējuši. Un diskusijas vērsuši uz to, ka ir jāmeklē globāls risinājums, un tas ir paredzēts šī gada asamblēs laikā. Uh, Šis ir darbs, kas ir jāvirz uz priekšu, bet mūsu eh, tātad atkāpe ir jāuzlūko kā aicinājums trešo valstu pārstāvjiem, ka ja arī viņi vēlas eh, ietekmēt globālo procesu, tad arī viņiem ir eh, kaut kas jādod, jādod respektīvi, tad arī viņiem jādod savs pienesums, bet ir vajadzīga skaidrība pašu mājās, un mēs virzāmies uz priekšu. Uh, lai panāktu skaidru risinājumu, kas ļautu nozaras dalībniekiem e, darboties tā, kā tas ir paredzēts e, šajā te atkāpē, un e, visi Eiropas maršruti tātad tiks pakļauti tādiem paš, tādām pašām normām attiecībā uz ESO, ETS, tādiem pašiem maksājumiem, un Eiropas tirgū nekādu kropļojumu nebūs vienādi spēles noteikumi ir jāaizstāv par katru cenu. Un visbeidzot, par ikālu procesu ir skaidrs, ka ir trīs darba virziena upai. Darbs, kas ir vērsts uz eh, sistēmas izveidošanu, uh, kas ļautu pabeigt diskusijas un ļautu dažādu MBM uh, vienlaicīgai pastāvēšanai, beidu, uh, beidojot beigās vienotu pasākumu visai uh, pasaulē. Un principā būtu jāpanāk vienošanās, ievērot ļoti konkrētu vienošanās grafiku. Un visbeidzot ir šī tendence, kas uh, koncentrējas uz veselu tehnisku pasākumu grozu. Un uh, komisijas prāt ir svarīgi, lai šāds rezultāts aizsargātu mūsu vidas politikas integritāti, un mēs varētu būt pārliecināti, ka tas dod uh, labumu vidē kā ETS sistēma. Vielen Dank an die Kommission un jetzt möchte ich abstimmen. Paldies. Un tagad došu vārdu atkal referentam Pēterim Līzēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies visiem kolēģiem, kas uh, man veltīja tādus iedrošinošus vārdus. Tātad es saprotu, ka vairākums uh, atbalsta manis izvēlēto pieeju. Gribēju pateikties arī par labo sadarbību ar uh, transporta komiteju. Un daži vārdi par konkurenci. Protams, mums ir jāparūpējas, lai Eiropas līdzsabiedrība joprojām uh, saglabātu savu konkurētspēju, un es domāju, pateicoties priekšlikumam, mēs to arī varam panākt. Protams, visas līdzsabiedrības, vai nu tās būtu no Eiropas vai nē, ir jāpakļauj vienādiem līgumiem. Diemžēl eh, Kamal kungs vairs nav zālē, bet es gribēju pateikt, pasakiet viņam, nav diskriminācijas, ir vienādas vienādi noteikumi attiecībā uz Eiropas un ne Eiropas līdzsabiedrībām. Ja, piemēram, ķīniešu lidmašīna nolaižas Eiropas lidostā, tam ir par to jāmaksā, bet ja Lufthansa vai kāda cita avio sabiedrība lido uz citu valstu, tad viņām par to nav jāmaksā. Se, certifikātu cena jau pagājuši gadu bija ļoti zēma, tādēļ bieži vien izskan uh, argumenti, ka lielās lidostās eh, ir ļoti mazi uzcenojumi. Nu, piemēram, lidojums no Hamburgas uz Frankfurti eh, maksā tagad par 14 centiem dārgāk. Nu, Tas jau nenozīmē, ka kāds tagad lidos no uh, Hamburgas uz Dubaju un tur pārkāps, lai tālāk nonāktu Frankfurtē. Es ceru, ka mums izdosies kaut ko panākt. Protams, mums ir jādomā ilgtermiņā un jāpadomā par eh, dzīvotspējīgiem risinājumiem, tādēļ priekšlikums, priekšlikumam vajadzētu būt spēkā uz gadu. Amerikas valdība, ko tad tā īsti ir darījusi? Obama īstenībā nav ASV līdzsabiedrībām aizliedzis piedalīties sistēmā, ir tikai uh, transporta ministra pilnvaras. Viņi tikai ņem vērā pašreizējos apstākļus, ir arī manevrēšanas iespējas, un tās noteikti ir jāizmanto. Palasiet, lūdzu, manu priekšlikumu un palasiet, kas tur ir rakstīts. Nu, iedodiet to izlasīt Holgeram Krāmeram. Tālāk, Bāsaikalts, nu viņš jau arī ir aizskrējis prom. Arī, kur viņš aizmugurē stāv. Nu, lūdzu, paklausies tajā, kas man ir sakāms. Vai man jā, jā, jāturpina runāt angļu valodā? Nē, nu viņš sapratīs arī vāciski tā tad politisku iemeslu dēļ zaļajiem tagad ir jāvicina savus karoks, jāsaka, mēs esam vienīgie vides aizstāvi. Nu, bet bās palasi, ko saka vides NVO, viņi paši saka, ja šis priekšlikums netiks pieņemts, nu tad viss aizies pie vēlna. Tādēļ mums ir jāpieņem, es, es rēķinos ar zaļo atbildību, nevis zaļo populismu. Nu, padomājiet, ko saka eksperti. Uh, Viņi apgalvo, ka ir jāpiekrīt šim priekšlikumam. Un komisija vēl teica sekojošo. Tā tad ir divas iespējas, ko darīs IKO. Uh, Eh, daudzi eh, saka, ka ir jācīnās par pirmo eh, versiju. Vai nu mēs atradīsim startautisku risinājumu, tas atmaksāsies. Bet, ja nebūs startautiska risinājuma, nu tad, protams, melnais pēteris būs piespēlēts kādam citam. Ja kopīgi ar krieviem, amerikāņiem un ķīniešiem mēs vedīsim sarunas, viņi vienmēr saka, mēs gribam starptautisku vienošanos, gribam starptautisku vienošanos. Un īstenībā ja nebūtu Eiropas Savienības, tad nebūtu vienošanās, jo Ķīna un ASV neko, eh, par ne, ne par ko nevar vienoties, bet tagad viņiem pie tā ir jāstrādā, ņemot vērā mūsu pamidinājumu. Ja septembrī nekas tur neradīsies, tad jau mēs, tad viņi nevarēs neko mums teikt. Mēs gribam startautisku vienošanos, mēs gribam startautisku vienošanos. Mēs teiksim, jūs paši tur neizdarījāt, ko vajadzēja darīt. Uh, jūs eh, šo iespēju izšķirdiet, nu tad eh, piedāvājiet kaut ko no savas puses. Tādēļ mums ir eh, jāparūpējas par startautisku vienošanos. Tā nebūs ideāla, bet tas noteikti atmaksāsies, jo mēs kaut ko darīsim, lai aizsargātu klimatu. Paldies Pēterim Līzēm! Paldies par šiem noslēguma vārdiem! Grozīju 28. janvāris, 12.00, tas ir laiks, kad jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem. 18. februārī būs debates groz, par grozījumiem. Tālāk mēs balsosim komitejā un eh, šķiet, ka plenārsēdē varētu Eh, jautājumu izskatīt aprīļa plenāra sēdē. Jā, grafiks ir visai spraiks. Gribu pateikties kolēģiem par diskusijām, gribu pateikties visiem, kas izteicās, un mēs šeit atkal tiksimies 15.00.